klausītāji, sēde ir atklāta. Pēc eh, brīža sāksim mūsu pamata diskusijas, bet eh, pirms sākam man ir tas eh, gods sveikt padomus un komisijas pārstāvis mūsu vidū. Runāsim par deklarāciju saistībā ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Sākumā dosim vārdu padomus pārstāvjiem ministrē to parainēnē, kas izteiksies eh, tātad padomus vārdā un pēc tam sakos diskusijas. Lūdzu. Cienījamais priekšsēdi, deputāti, vēlreiz esam šeit sanākuši, lai diskutētu par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Šī situācija ir eh, visai neveiksmīgi, un daudzi pilsoņi, kā arī uzņēmēji, turpina ciest no um, neprognozējumības, neskaidrības, ko izraisa uh, šī izstāšanās. Jauna valdība, jauns premjeras kopš jūnija Lielbritānijā, un tomēr ir aizvien skaidrāks, ka tas nav palīdzējis uh, precizēt Lielbritānijas nostājušajās uh, sarunās un situāciju kopumā. Runājot par smagākiem jautājumiem, piemēram, īrijas robeža. Lielbritānija nav nākus klajā pagaidām ar vienu konkrētu jaunu priekšlikumu. Uh, Turklāt viedokļi parlamentā Londonā ir visai sašķelti. Nā, tikai um, noraidījums izstāšanās scenārijiem bez līguma ir guvis vairākumu parlamentā. Un tomēr parlaments uzstāja savam sarkanajām līnijām. Termiņš 31. oktobris tuvojas visai strauji. Un tādēļ neskatrība šajos jautājumos ir tikai pieaugusi. Šī visai skumīgā situācija Tā nevajadzētu mūs uh, novērst no mūsu prioritātēm. Mūsu prioritāte, protams, ir uh, nodrošināt um, uh, likumīgu tiesisku Lietuvānijas izstāšanos no Eiropas Savienības bez lieka hausa. Tas joprojām ir iespējams. Tādēļ esam aicinājuši Lietuvāniju nāk klajā ar konkrētām un detalizētām um, idejām attiecībā uz uh, to, kā novērst uh, lielāko, um, tā teikt, strīdābolu, uh, proti fiziskas robežas. Uh, atjaunošanu starp īrijas republiku un Lielbritāniju, ievērojot um, lielās piekdienas līgumu. Jaunākie notikumi Westminsterā un um, aicinājumi pagarināt sarunas uh, par izstāšanos uh, padara situāciju par neprognozējumu. Mums jāatzīst, ka pat labāk Lielbritānijas izstāšanās bezlīguma 31. oktobrī ir visai ticams scenārijs. Es sevišķi tādēļ, ka Lielbritānijas valdība turpina uh, atkārto to, ka viņi ir gatavi stāties bez vienošanās. Un tādēļ, dāmas un kungi, mums ir eh, jāvara mūsu centieni to novērst. Gan laibvalsts, gan nacionāla līmenī tas eh, ir gatavošanās tempi ir jāpātrina, sadarboties starp padomu un komisiju parlamentu, balstoties uz nesen eh, kā pieņemtiem pasākumiem. Jaunie likumdošanas pasākumi protams, institucionālais eh, darba cikls tikai sācies, eh, vairos mūsu darba slogu, bet esam pārliecināti, ka kopējiem spēkiem mēs varam panākt vēlamo rezultātu. Nu, šajā ziņā mani iedrošina tas, cik ātri abas iestādes ir panākušas eh, vienošanās par līdzinējiem ar Lielbritānijas izstāšanos saistītajiem jautājumiem. Somijas prezidentūra ar jūsu palīdzību ir pilna apņēmības sekmēt to, lai pēdējais ārkārtas pasākumu klāsts tiktu apstiprināts saulēcīgi. Īsais punkts mūsu nākotnes attiecībām lielā mērā būs atkarīgs no tā, vai Lielbritānija pieņems lēmumu izstāties ar vai bez uh, uh tiesisku nolīgumu. Ja, bet, ja kurā gadījumā mūsu prioritātes uh, sadarbībā ar Lielbritāniju saglabāsies, proti jāsaglabā pilsoņu tiesības. Uh, jāpanāk, lai Lielbritānija pildītu savas finansiālās saistības, ka, kas radušās no tās dalības Eiropas Savienībā. Un tāpat ir jānodrošina vienotā iekšējā tirgus integritāte, vienlīdzīga konkurence un uh, tāpat arī stabilitāte īrijas republikā. Vienlaikus šī neskaidrība un uh, tās izraisītā, izraisītā spriedze turpina uh, izmest izaicinājumu mūsu vienotībai mūsu kopējai apņēmībai. Un tieši tādēļ vēl jau svarīgāk no vienas puses eh, atteikties no kārdinājuma ieslēgt vienpusējos līgumos, vai nu nozaru, vai, vai dalībvalsts līmenī, un otras puses eh, palikt eh, pie mūsu pārliecības, ka nepieciešami konkrēti ārkārtas pasākumi. Dāmas un kungi vēlos noslēgt, konstatējot, ka padoms prioritātes um, Uh, un komisijas uh, viedokļi, tas notaļ saskan attiecībā uz Brexit jautājumiem, un cerams, ka tie tiks ievērēti. Paldies, dāmas un kungi, un uh, ceru, ka mums būs auglīga diskusija. Paldies! Paldies, ministres kundze! Tagad vārds komisijas priekšsēdēm Junkar kungam. Paldies, ka ieradāties šeit lūdzu priekšsēdētājiem. Labrīt, labrīt priekšsēdētā kungs, dāmas un kungi, deputāti! Es pateicos eh, jums par eh, uzaicinājumu ierasties. Man ir vienmēr liels prieks eh, runāt šeit parlamentā un runāt ar deputātiem. Pēdējo gadu gaitā Eiropas komisija vienmēr ir varējusi paļauties uz jūsu uh, gaišredzību un uz jūsu sadarbību. Tas attiecas uz visiem uh, darbiem, ko esam veikuši kopā attiecībā uz uh, apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības. Es esmu pārliecināts, ka šī asamblēja ir gatava turpināt darboties. Mišāls Barņē un es eh, pirmdien pusdienojām kopā ar eh, premjeru Džonsonu. Jūs noteikti nebūsiet pārsteigti uzzināt, ka premjeras mums paziņoja, ka apvienotā karaliste vēlas panākt vienošanos, bet viņš teica arī, ka Jebkurā gadījumā apvienotā karaliste izstāsies no Eiropas Savienības 31. oktobrī ar vai bez vienošanās. Tas nozīmē, ka risks par to, ka nebūs vienošanās, vēl ar vienu ir reāls. These are, my, these are my best fans and groupies. Don't be surprised that they are shouting. Neesiet pārsteigti, ka viņi tā kliedz. Uh, Tātad risks par to, ka nebūs vienošanās vēl ar vienu ir ļoti liels. Protams, ka tas ir atkarīgs no apvienotās karalistes valdības, bet tā nekāda nebūs Eiropas Savienības izvēle. Tieši tāpēc es koncentrēšos uz to, ko mēs varētu darīt, lai mēs varētu panākt vienošanos. Uzskatu, ka šī vienošanās ir vēlama, un es uzskatu, ka tā vēl, vēl ar vienu ir iespējama. Vous ne serez pas surpris non plus vous ne serez pas surpris non plus Jūs eh, noteikti arī nebūsiet pārsteigti dzirdēt, ka pats eh, svarīgākais ir šis drošības tīkls backstops. Visi noteikti par to būs dzirdējuši, bet eh, noteikti, ka daudzi neatcerēsies, kāpēc tika panākta vienošanās starp 27 valstīm un apvienoto karalisti par backstopu. Backstops ir operacionāls risinājums eh, praktiskai problēmai. Problēmai, ko Brexits radīs īrijas salā. Un šī problēma nerastos, ja apvienotā karaliste nebūtu pieņēmusi lēmumu izstāties no Eiropas Savienības. Um, Bekstopam ir trīs mērķi. Pirmkārtām iz, izvairīties no fiziskas robežas īrijas salā, tāpat arī saglabāt vienotā tirgus nesadalāmību un galvenokārt īrijas palikšanu šajā tirgū. Un tāpat arī backstops ļautu mums pasargāt visas salas ekonomiku. Tas ir ļoti būtisks elements, lai nodrošinātu mieru un stabilitāti īrijā, kas tika panākta uh, piekdienas nolīgumā. Uh, Es uzskatu, ka mums visiem vajadzētu pieturēties pie šī drošības tīkla. Man personīgi tas ir ļoti svarīgi, un jo īpaši mums vajadzētu atcerēties par šī drošības tīkla mērķiem. Tieši tāpēc es vēlos, lai premjeras nāktu klajā ar skaidriem, praktiskiem un operacionāliem risinājumiem par alternatīvām, kas mums ļautu panākt šos mērķus. Ja šādi priekšlikumi netiks iesniegti, es jums nevarēšu mierīgi skatīties acīs un teikt, ka ir panākts reāls progress. Ko es varu pateikt? Mums ir, protams, jāpieturās arī pie tā, kas ir minēts ļoti daudzos rakstos presē apvienotajā karalistē. Mums ir, protams, jābūt mm, draudzīgiem, mums ir jā, jāturpinā pozitīvas un konstruktīvas attiecības Komisija ir strādājusi visu laiku, no rīta līdz vakaram. Protams, ir bijuši arī pārtraukumi, bet mēs esam centušies panākt eh, risinājumu šīm tehniskajām un politiskajām problēmām. Nā, esmu pārliecināts, vai mums tas izdosies. Mums ir atlicis ļoti maz laika, bet es esmu pārliecināts, ka vismaz mēs mēģināsim to darīt. Es arī jautāju Britu premjeram, lūdzu viņam precizēt, kādas būtu uh, šīs alternatīvas, ko viņš ir paredzējis. Un es arī vēlējos teikt, ka mums ir jāpolitizē šī vārda pozitīvā nozīmē attiecības starp apvienoto karalistu un Eiropas Savienību. Proti mums ir jānodrošina, lai eh, Barņē un visi atbildīgie ministri par eh, Brexitu varētu turpināt šīs sarunas lai nebūtu um, sarunas tikai tehniskā līmenī. 2016. gada jūlijā 27 valstis vienojās, ka būtu nepareizi koncentrēties tikai un vienīgi uz Brexitu. Galu galā mēs vēlamies stiprināt 27 valstu savienību, un mums vajadzētu domāt par mūsu pilsēņu ikdienas dzīves uzlabošanu. Tagad Uh, es atkal um, izsakoju šeit parlamenta priekšā. Uh, šogad es nācu klajā ar savu runu par Eiropas Savienības stāvokli, un mani apsveica visi uh, dalību valstu līderi, kas tikās arī Bratislavā. Tas eh, nozīmē, ka Eiropas Savienības 27 valstis ir pavadījušas divar pus gadus vedot sarunas ar apvienoto karalisti, mēģinot atrast veidu, kā organizēt mūsu tālāko darbu. Šī, um, šajā laika periodā Eiropas Savienība ir pierādījusi savu solidaritāti solidaritāti tām dalību valstīm, kas visvairāk izjutīs šīs sekas. Solidaritāte ir mūsu lielākā vērtība, un to mums vajadzētu atcerēties tuvāko nedēļu laikā. Esmu pārliecināts, ka solidaritāte būs tas, uz ko balstīsies šis parlaments arī tuvākajā nākotnē. Liels paldies priekšādātājam Junkeram, un tagad dosim vārdu galveniem sarunvedējam Mišelam Barņī. Paldies, priekšādātāji! Labrīt visiem deputātiem, labrīt ministriem. Liels uh, paldies, ka dodat man iespēju šeit uh, blakus uh, priekšādātām Junkeram jūs uzrunāt un um, papildināt to, ko viņš jau ir pateicis. Vēlētos īpaši pievērsties diviem ļoti būtiskiem punktiem, kas ir izšķiroši mūsu pašreizējās sarunās ar apvienoto karalisti. Tad, tad īrijas un ziemeļīrijas jautājums kā arī e, tas, kādas būs mūsu nākotnes attiecības. Tas ir ļoti svarīgi, jo šīs attiecības vajadzēs e, pārveidot. Mums vajadzēs veidot jaunu partnerību ar šo lielo valsti, kas mums e, visu laiku ir un būs kaimiņos. Priekšādātājs Junkers atgādināja, ka galvenā apvienotās karalistes premjera Džonsona prasība ir atteikties no backstopa vai um, to aizvietot. Kā jūs zināt, apvienotā karaliste un arī Eiropas uh, Savienība 2018. Um, gada novembrī um, gandrīz uh, pirms gada vienojās par backstopu. Tātad 28 valstu un valdību vadītāji tam piekrita, un arī parlaments to atbalstīja. Kāpēc, uh, deputāti, šis jautājums ir tik izšķirošs mums visiem? vienkārši un, diemžēl, ļoti būtiski ir tas, ka te ir runa par īriju, un tieši īrijā Brexits radīs visvairāk problēmu. Tieši īrijai Brexits eh, rada visvairāk risku. Šī ir vienīgā vieta, kur Lielbritānijai ir zemes robežā ar Eiropas Savienību. Tāpat arī mēs visi atceramies, ka šajā valstī ir ļoti specifiskā politiskā situācija, pat traģiska. Eh, politiskā situācija. Tātad eh, te ir runa par lielās piekdienas vienošanos, kur arī apvienotā karaliste ir viena no garantētājām. Kā jau norādīja eh, priekšādātājs Junkers, te nav runa tikai par ideoloģiju, te ir runa arī par pilnīgi pragmatiskām problēmām. Šeit ir runa par to, ka ar backstop palīdzību mēs redzītu tādu kā drošības tīklu garantiju, ka mēs visos apstākļos varētu saglabāt šīs trīs prasības, par ko mums atgādināja priekšādātājs Junkers. Mēs nevēlamies fizisku robežu īrijā. Mēs vēlamies um, aizsargāt lielās piekdienas un Belfāstas vienošanos visās to dimensijās. Mēs vēlamies arī saglabāt vienotā tirgus nesadalāmību. Tas ir mūsu vienotais tirgus. Un, protams, mēs vēlamies arī saglabāt visas salas ekonomiku, sadarbību starp ziemeļiem un dienvidiem, kas ir iekļauta lielās piekdienas nolīgumā. Atcerēsimies, ka mēs veicām šo mepingu vingrinājumu kopā ar apvienotās karalistes varas iestādēm. Un šeit ir ņemtas vērā visas tiesības, un te ir jādomā arī par uh, budžetu Apvienotās karalistes valdība šo pirmdien Luksemburgā mums izklāstīja visas bekstopa normas, kas šai valdībai nepatīk. Nu, nepietiek ar to, ka viņi mums izskaidro, kāpēc vajadzētu atteikties no bekstopa. No mūsu puses Mums ir vajadzīgs risinājums, kas juridiski varētu darboties izstāšanās gadījumā, lai mēs varētu risināt ikvienu no šīm problēmām, lai mēs varētu novērst ikvienu no riskiem, ko rada Brexits. Tieši šo iemeslu dēļ mēs vienojāmies ar Terēzas Mejas valdību. Tagad pavisam konkrēts piemērs. Pirms eh, vairākiem gadiem es eh, par to runāju ar lauksaimniecības un zivsaimniecības ministriem. Dāmas un kungi, visi dzīvnieki, visi eh, produkti, proti visas pārtikas preces, kas nonāk Ziemeļīrijā no apvienotās karalistes, tiek ievesti ne tikai īrijas salā, ne tikai īrijas tirgū, bet arī polijas, Luksemburgas, Vācijas un Dānijas tirgū mehāniski, nekavējoties. Un mums ir jāveic kontroli. Šī kontrola ir vajadzīga, lai mēs nodrošinātu mūsu uh, pilsoņiem visu aizsardzību no dažāda veida slimībām. Mums ir pavisam īsa atmiņa, te taču ir runa arī par pilsoņiem un patērētājiem eh, Ziemeļīrijā vai arī visā salā. Tas attiecas arī uz eh, apvienotās karalistes patērētājiem. Tieši tāpēc arī šis backstops ir vajadzīgs. Vēlreiz to mierīgi atkārtošu. Tā ir konkrēta garantija, kas mums ir nepieciešama. Un uh, tā ir vajadzīga arī visiem īrijas pilsoņiem, lai nodrošinātu mieru, stabilitāti, lai nodrošinātu ikdienas ekonomisko darbību šajā salā. Vēlreiz atkārtošu, tas ir vajadzīgs arī, lai nodrošinātu veselības un drošības aizsardzību visu 27 valstu pilsoņiem Te ir runa arī par mūsu dalību valstu budžetiem, te ir runa par mūsu vienotā tirgus ārējo robežu aizsardzību, kas mums ir vienmēr jāpatur prātā. Protams, es uh, uzklausīju arī mm, apvienotās karalistas uh, premjera piezīmes par backstopa demokrātisko vai nedemokrātisko specifiku. Mm, premjers pats pieminēja Ziemeļīrijas uh, iestādes, kas uh, Mm, būt atbildīgas par dažādiem jautājumiem izstāšanās gadījumā. Mēs runājām arī par šo iestāžu un dažādo komiteju iesaisti backstopa īstenošanā, ja kādu dienu to vajadzētu aktivizēt. Un šajā jautājumā es jau Junkera kungam esmu norādījis, ka mēs esam gatavi uzklausīt visus britu priekšlikumus. Mēs strādājam dienu un nakti pie tā, kā nodrošināt, lai šie priekšlikumi varētu mums eh, dot progresu. Šie ir ļoti būtiski punkti. Un tās ir arī mūsu kopīgās ambīcijas, lai mēs varētu veidot mūsu nākotnes attiecības. Tas ir tas, ko mēs saucam par strateģisko partnerību, ko mums vajadzētu veidot vai pārveidot ar Lielbritāniju pēc Brexita. Un tas ir šis otrs dokuments eh, blakus uh, izstāšanās līgumam, un to sauc par politisko deklarāciju, par kuru mēs vienojāmies kopā ar apvienoto karalisti pagājušā gada novembrī. Un tas pavēr ceļu šādai ļoti plašai partnerībai. Te runa par ekonomisko, sektorālo, tieslietu, policijas, aizsardzības un ārlietu sadarbību. Šajā ekonomiskajā sadaļā partnerība balstās uz brīvās tirzniecības nolīgumu. Pašreizējā tekstā vēl ar vien ir atvērtas durvis dažāda veida ambīcijām, ja būs vēlme no abām pusēm. Un, protams, mē, mums ir šī vēlme būt pēc iespējas ambiciozākiem. Mēs vēlamies m, mm, pēc iespējas plašākas ekonomiskās attiecības ar Lielbritāniju, proti muitas savienība. Šīs ekonomiskās attiecības, protams, nāktu kopā ar garantijām par taisnīgiem spēles noteikumiem. Arī šeit, eh, dāmas un kungi deputāti, es vēlos norādīt, ka te ir runa par gana tehnisku izteikumu, bet aiz šī tehniskā izteikuma eh, slēpjas arī cilvēciskas eh, teritoriāls attiecības, un te būs vajadzīgs līdzsvars, lai nodrošinātu regulējumu un arī ekonomisko tirgu no apvienotās karalistes puses. Apvienotās karalistes valdība vēlreiz vēlos uzsvērt, grib atgriezties pie Terēzas Mejas mm, priekšlikumiem attiecībā uz šiem taisnīgajiem spēles noteikumiem. Dāmas un kungi, šeit ir runa par ļoti lielu un svarīgu valsti, kas mums ir ļoti tuvu un kurai gandrīz puse no tirzniecības attiecībām notiek tieši ar mums, ar ļoti ambiciozu tirzniecības partneri. Un tieši tāpēc mums ir vajadzīgs šis pīlārs par kopīgiem spēles noteikumiem. Vēlreiz atkārtošu, dāmas un kungi, tas ir svarīgi visiem. Un, ja runa par brīvās tirzniecības nolīgumu un par ambīciju līmeni, kāds tajā būtu iekļājums un par kur mums noteikti vajadzēs vest sarunas ar apvienoto karalisti, tas, protams, viss būs atkarīgs no garantijām, kādas eh, tiks uzliktas uz papīra sociālajā, vīdes, konkurences un eh, valsts parādu jomā. Dāmas un kungi, es vēlējos runāt par šiem diviem tematiem, kas eh, pašlaik tiek apspriesti ar Borisa Džonsona valdību. Te ir runa par mūsu kopējo dzīvi un uh, Noslēgumā vēlreiz vēlējos atkārtot, kāpēc mēs no paša sākuma vēlējāmies eh, sakārtotu apvienotās karalistes izstāšanos. Tas noteikti būtu daudz labāk nekā izstāšanās bez vienošanās. Vēlreiz atkārtošu, ka mums nevajadzētu novērtēt par zemu, kādas būs sekas apvienotāju karalistē un arī mums, ja netiks panākta šī vienošanās. Mēs vēlamies vienošanos, lai aizsargātu 4,5 eh, eh, pilsoņu tiesības. Te ir runa par Eiropas Savienības un arī Lielbritānijas pilsoņiem. Mēs vēlamies nodrošināt pilnīgi visas viņu tiesības. Tāpat arī mēs vēlamies atcerēties par Eiropas fondu izmantotājiem. Tieši šī iemesla dēļ mēs vienojāmies ar apvienoto karalisti, ka Uh, viss, par ko vienojās 28 valstis, ir jāapmaksā 28 valstīm. Galu galā šeit ir runa par tādu ļoti garu ceļu, un mēs vēlamies radīt uzticamus apstākļus tā, lai mēs varētu veidot mūsu nākotnes attiecības tādā veidā, kādā tās ir mm, iekrāsotas politiskajā deklarācijā. Dāmas un kungi, deputāti! Vēlos atkārtot, ka visi šie jautājumi nekur nepazudīs, pat ja notiks izstāšanās bez vienošanās. Visi šie jautājumi netiks atbildēti. Tātad te ir runa par pilsoņu drošību, par mieru īrijā, par eh, vienoto tīrgu un arī par budžetu. Mums eh, vajadzēs atrisināt eh, visus šos jautājumus un nodrošināt visas vajadzīgās hipotēzes attiecībā uz tālākajām attiecībām ar apvienoto karalisti. Te nav runa tikai par teorētiskiem jautājumiem. Bieži vien šajā zālē mēs esam dzirdējuši ļoti daudzus un dažādus aspektus, bet mēs bieži vien novērtējam par zēmu visus šos budžeta tehniskos un drošības aspektus. Jūs savā rezolūcijā jau uz to esat norādījuši. Gandrīz trīs gadus pēc apvienotās karalistas referenduma uh, Dāmas un kungi, mēs nedrīkstam tagad izlikties, ka mēs vedām sarunas. Mūsu pienākums ir turpināt šo procesu, darīt to ar apņēmību un patiesi. Mēs turpinām šīs sarunas un mēģinam to darīt pilnīgi cauredzami ar visām šīm 27 valdībām. Liels paldies ministres kundzei, liels paldies pašreizējai prezidentūrai. Mēs turpinām šo dialogu un Mm, sadarbojamies arī ar jūsu Brexita vadības grupu. Tāpat arī mēs sadarbojamies ar citiem partneriem parlamentā. Mēs vienmēr esam izvēlējušies šādu attieksmi šajās ļoti komplicētajās un sarežģītajās sarunās. Paldies! Paldies, Barņēkungs! Vārds politisko grupu pārstāvjiem um, un atgādināšu jums, ka Šajā diskusiju daļā netiks pieļautas uh, eh, kādas jautājumas. Vēberkungs, uh, eh, sveicināti kolēģi, pēc Brexita eh, referenduma, kas notika pirms trīs gadiem, Brexita atbalstītāju apgalvoja, ka Eiropas Savienība ir gals. Tā nestrādā. Ir pagājuši vairāk kā trīs gadi. Eiropas Savienība joprojām ir dzīva un spēcīga, vienota un precīzi apzinās, ko tā vēlas. Uh, Pat labāk nav tā, ka Lielbritānija atstāja Eiropas Savienību, bet eh, darba vietas uzņēmumi tie ir tie, kas atstāja Eiropas Savienību. Trešdaļa eh, uzņēmēja, kas darbojas Lielbritānijā, plānoja aizbraukt no Lielbritānijas vai jau to ir izdarījuši. Mēs, protams, visi nožēlojam, ne tikai parlamentārieši, bet, bet daudz citi arī šeit eh, ir pauduši nožēlu par Brexit kampaņas iznākumu. Jāsaka, ka Kampaņa bija ļoti mērķtiecīga, um, attiecībā uz to, ka Eiropas Savienība nav īpaši mm, gudra un, un tomēr uh, un, un, un, uh, nav jau nepieciešams īpaši tāds uh, inteliģents pieejams, lai apvienotu Eiropas Savienību. Pirmdienas sanāksmē, kad Čansons kungs kādai reiz nevarēja paskaidrot, kāda būtu jauna priekšlikuma attiecībā uz izstāšanos un parlaments. Uh, kur mēs varam spriest par patreizējo lietu stāvokli, ir tieši Eiropas eh, Savienības parlaments, eh, nevis eh, um, Lielbritānijas apakšpalāta. Prezidenta atbalstītāji saka, ka Vestminster uzņemsies atbildību un kontroli par, par valstu, un tagad parlaments ir nonācis dīkstāvē. Ja tā ir tas, tas kā es iztēloties demokrātiju nākotnē Lielbritānijā, tad man jā, jāvēršas pie prezidenta atbalstītājiem. Bet, eh, kolēģi, dāmas un kungi, man tāds principāls apsvērums padomā proti tas, ka ka tauta pārstāv premjērs un, un ka mm, tautas eh, gribu var eh, ignorēt. Protams, 51% nobalsojas par, bet 51% referendumā nu nav gluži visas tautas pārstāvība. Tauta tiek pārstāvēta parlamentā, parlamenta plenārsēdēs, kur ir jāpanāk līdzsvars ar dažādām interesēm, tur ir tautas pārstāvi. Un tad tiek sacīts, un es tagad uh, tātad, uh, aizstāšu mm, tautas un parlamenta varu ar, ar savu balstu, un tad tiek apšaubīti pamata principi. Un, uh, mūsu tātad, vadība nenozīmē šķelšanos, vadība nozīmē panākt to, lai sabiedrība tiktu vienota un darbotos kopā. Nu, un, tas jāpaturprātā domājot par notikumu attīstību Lielbritānijā. Tautas partija atbalsta rezolūciju, Vēlos pateikties par Niekungam par, par darbu, paldies Verhofstadt kungam un uh, citiem kolēģiem, kas uh, darbojas Brexit vadības grupā. Uh, parlaments vēlreiz ir apliecinājis, ka mēs esam vienoti savā nostājā, ka mēs pieņemsim pagarinājumu sarunām tikai tad, ja būs, tas būs labi pamatots. Ja mēs paliksim pie tiem principiem, kas ir fiksēti patreizajā līgumā, ja būs kādi jauni labi argumenti, protams, esam atvērti attiecībā uz jauniem priekšlikumiem, bet vēl skaidri uzsver, ka diskutējot par jauniem priekšlikumiem, par kuriem tagad ir runa, ir skaidri jāuzsver, ka Eiropas Savienība nedrīkst pieļaut to, ka mēs pazeminam Eiropas standarts, tad saskamies ar sociālo vai kādu citu veidu dempingu, nu to lūk diskusijās mēs nekādā gadījumā nepieļausim. Brexits kļuvis neaprēķinams. Un nu, mums jārēķinās ar to, ka varbūt būs jāskrās ar sliktāko scenāriju. Un viens ir eh, skaidrs, ja Britu politiķi paši neizkļūst no šīs strupceļa, tad rodas jautājums, ka mm, nu, Tad varbūt jādod iespēju lepnājas pilsoņiem dārīt pašiem ne par savu nākotni. Paldies! Paldies! Prezidente! Vārds eh, Garsie Peres kundzei, sociāldemokrātu grupas vadītājai. Paldies eh, priekšsēdētājiem! Mm, kolēģi, Brexits bez um, vienošanās, protams, nevienam nenāktu par labu. Šādā gadījumā, protams, tā pirmā kārtā būtu katastrofa Lielbritānijai, un tas nav tikai mūsu viedoklis. Tā nesen tika publicēts uh, kāds uh, pētījums no Lielbritānijas uh, pašas puses, kur tika uzbūvēta vissliktākā scenārija aina, kas pielikt punktu Džonsona kunga uzbūrtajai utopijai. Būs garas rindas uz robežām, aptiekās nebūs zāļu, ekonomikai būs lejupslīde, no nu, tā cietīs visi pilsoņi, ne tikai miljoniem uh, britu pilsoņu, bet arī citi. Arī tie Eiropas Savienības pilsoņi, kas pat labāk mīt Eiropas Savienībā. Es nemēģināšu izlikties, ka um, Mums ir mainījušies viedokļi attiecībā uz, uz uh, kopējo situāciju. Es aicinu tikai respektēt vienam otru. Nē, esmu naiva. Un uh, nesagaidu, ka jūs uh, sāksiet cienīt šo institūciju, tiesvēršos pie, pie Brexit partijas, bet uh, respektējiet vismaz mūs kā cilvēkus, jo mēs visi, protams, esam uh, esam satraukušies, bet mēs esam satraukušies tieši par šiem miljoniem cilvēku Un nu, šajā kontekstā um, proeiropiskie spēki šajā institūcijā, šajā rezolūcijā ir, at, ir pauduši viennozīmīgu atbalstu tam, lai turpinātu sarunas atbilstoši 50. pantam, lai izvairītos no katastrofālā scenārija, kāds tiktu piedzīvots gadījumā, ja Lielbritānija izstātos bez uh, līguma. Lielbritānija, Lielbritānija laiks sastāvot vispārējās vēlēšanas vai referendumu, mēs noteikti atbalstīsim ir nepieciešams atbildīgs uh, risinājums, jāizvairās no hausa. Par hausu pat labāk ir atbildīgi, ja mēs meklējam kādu vienu konkrētu atbildīgo, tad tas būtu Džonsona kungs. Viņš spēlējas ar uguni, viņš uzņems nevajadzīgus riskus. Grāmatā par Čerčilu un viņa rīcību 14. gadā viņš vēl, nu, vēl paralēlas starp sevi un, un eh, Čerčila. Uh, kunga um, rīcību. Bet uh, viņa, protams, Džonsona rīcība noved uz Lielbritāniju katastrofas uh, malām. Sociāldemokrāti aicina Boris Džonsonu un viņa valdību nodrošināt to, lai Eiropas Savienības pilsoņu tiesības uh, netiktu pārkāptas. Tas mums ir pamata jautājums. Mēs esam norūpējušies par signāliem, kas nāk no Eiropas, tad, tad no Eiropas Lielbritānijas iekšlietu ministri par uh, brīvas um, pārdošanās kustības ierobežošanu. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka pilsoņi maksā par savu politiķu kļūdām. Mūsu prioritāte ir organizēt um, Lielbritānijas izstāšanos atbilstoši tiesiskām normām, jāizvairās no fiziskas robežas starp Ziemeņīriju un Īriju, un jānodrošina, lai Lielbritānija ievēro savas finansiālās saistības un negrautu iekšējo tirgu. Mēs ālēži esam uzskatījuši Brexit par vēsturisku kļūdu. Esam gan gatavi atbalstīt Britu tautu, ja tā vēlas pārskatīt šo lēmumu. Premjeras atgādināja Briselē sava bērnības varoņa Čerčila vārdus. 45. gada 17. novembrī viņš sacīja, ka Nav nekāda iemesla nebeidot, necensties veidot Eiropas Savienotās valstis. Tie bija Čečela vārdi. Jo, um, kopš Romas impērijas sabrukuma mēs nekad neesam bijuši tik tuvu, mums visiem jādzīvo kopā. Paldies! Perhofstad um, kungs, lūdzu, jums nākamajā mācā. Paldies priekšstādātājiem! Es domāju, ka ir svarīgi paturēt prātā to, kā Britu parlaments varbūt ir nonācis dīkstāvē, bet šeit šajā diskusijā mēs viennozīmīgi uzrādām, ka Eiropas Savienība dīkstāvē nav gan. Nu, interesanti, ka Brexit partijiem Farage kungs sasita tādu lielu troksni, jo Westminsterā viņiem tādas iespējas vairs nav. Nu, tad, kas tad viņiem cits atliek, viņiem ir jāklaigā šeit. Sapcīt, viņi pat nav ievēlēti Vestminsterā, proti savā nacionālajā parlamentā. Nu, jā, kolēģi, eiroskeptiķi, nu, jums patīk tas, ka Eiropa var kritizēt, uzsverot, ka Eiropas Savienība nav demokrātiska. Uh, Un pēc pāris brīžiem viņi noteikti to atkārtos atkal savos komentāros. Nu, pilnīgi noteikti, bet uh, var jums sacīt, ka uh, Junkers un Tusks, uh, nu, varbūt viņus apvainot uh, daudzās lietās, bet katrā ziņā vismaz viņi nevē, nemēģina aizvērt durvis mums, parlamentam. Lai jūs eiro skatīt turpmākajās minūtēs un, un stundās, es atkal iznesēšu šos uh, smieklīgos sacējumus ar, ar uh, Padomju Savienību, tad es domāju, ka mums drīzāk būtu jānāk par Vestminsternu, par Strasbūru vai Briseli. Vai lūk, tieši šāds salīdzinājums tagad un turpmāk būtu vietā? Es ceru, priekšstādātāji, ka šodien ar balsojumu par šo rezolūciju mēs eh, vēlreiz atkārtosim to, ka esam vienoti jautājumā par Brexit, proti parlaments, eh, komisija un padomi ir vienoti savā nostājā. Tas nozīmē, ka arī 27 valsts ir vienotas, bet uh, Eh, diskusija nav par to. Eh, diskusija, protams, eh, nu, diskusijas būtība ir teicēja, ka Brexits nevienam nenāk par labu. Tomēr kas tāds vienīgais pozitīvais graudiņš šeit ir tas, ka šī diskusija ir, ir apvienojusi no jauna Eiropiešus. Un um, kopš Brexit Eiropas projekts ir kļuvis aizvien populārāks. To mēs redzam visās sabiedriskās domas aptaujās, visās Eiropas Savienības valstīs. Patiesībā tas signāls, ko mūsu pilsoņiem raidīja vēlēšana laikā, bija skaidrs. Uh, Mēs uh, vēlamies uh, turpināt celt Eiropu, nevis to graut un, un to pamest. Un to varētu sacīt par visām mūsu dalību valstīm. Patiesībā to var sacīt arī par Lielbritāniju. Jo gan ir 30 no 73 iet, iet, ieceltajiem, tātad ievēlētajiem britu uh, deputātiem uh, atbalsta Lielbritānijas palikšanu Eiropas Savienībā. Un te es nonāku kolēģi pie svarīgākās savas tēzes, proti pie uh, pie līguma, pie, pie vienošanās, kas joprojām, manuprāt, ir iespējama. Mēs eh, parlaments rezolūcijā eh, izsakām eh, tādas trīs priekšnoteikumus. Atgādināšu, kas te ir. Pirmkārt, tātad sargāt visu pilsoņu tiesības, gan Eiropas, gan, gan Britu pilsoņu intereses. Un jāsaka, ka nu, šobrīd tas pagaidām nav panākts. Ikdienas Britu presē varam saskarties ar priekšlikumiem, ar, ar, ar jautājumiem, ar, ar, ar ar to, ka cilvēki varbūt 10 vai pat 20 gadus dzīvo Lielbritānijā un uh, kuriem joprojām nav tāda, tāda konkrēta pastāvīga statusa. Tā kā šeit ir nepieciešama fundamentālās izmaiņas attiecībās to, kā vismaz Britu valdība traktē šo izstāšanās līguma punktu. Un mums uh, nav nepieciešams tās tīri birokrātiski šī līguma piemērojums. Uh, Mums ir nepieciešams tas, lai uh, Britu valdība automātiski reģistrētu savā valstī visus Eiropas Savienības pilsoņus, dotu tiem konkrētu statusu, un uh, gan es, gan jūs, uh, mēs zinām, ka premjeram Džonsonam, protams, patīk sevi salīdzināt arī ar, ar, ar tātad filmu režisoriem un, un tēliem, bet, nu, kolēģi, Runājot par pilsētiesībām, tā vietā, lai tēlotu dusmīgo halku, viņiem būtu jāsmies ievies no kāda, no kāda, uh, kāda, kāda cita personāža, proti Dabtājas kundze, tā tad tā, auklīte, kas rūpējās par saviem bērniem šajā slavenajā filmā Robija Viljams galvenajā lomā. Bet uh, par īrijas backstopu vai, teiksim, uh, kā viņš var, to varētu saukt arī kā citādi. Ja netiek nu, termins eh, back, backstop, mēs to varētu saukt par drošības tīklu, kā jūs to darījāt. Un eh, es domāju, ka nu, šāds termins varbūt būtu piedācīgāks. Šāds drošības tīkls mums ir nepieciešams, un ne tikai ekonomisku iemeslu dēļ vien. Svarīgākais iemesls, kādēļ mums ir nepieciešams šis drošības tīkls, ir tas, lai, lai nodrošinātu, ka Irijas slāne neatsākas vārdarbība. Tas, lūk, ir svarīgākais iemesls. Un man jāsaka, ka, e, manuprāt, ir ārkārtīgi bezatbildīgi tas, kā rīkojas virkne Britu premjeru, sevišķi e, īpaši ekstremālie toriji. Esmu varbūt Junkers kungs vai Baņē kungs varētu man apstiprināt, bet es neesmu saskāries ne ar vienu alternatīvu backstopam eh, no Lielbritānijas valdības puses, vismaz pagaidām. Ne? Un tādēļ eh, šis drošības tīkls un backstops, kāds tiek atspoguļots Britu presē, ka to attiecināt tikai uz lauksainicības produktiem, no to nepie, nebūtu pie, pietiekami. Tas sastāda varbūt kaut kāds 30% no kopējiem eh, preču pakalpojumu importiem pār robežai, un tāpat šo backstopu nevar viennozīmīgi, tātad vienpusēji beigt un pielikt tam punktu. Uh, Jā, tas var kļūt par tādu pastāvīgu šantāžas instrumentu turpmākajās sarunās. Drošības tīkls ir drošības tīkls, un tas atrodas abu pušu rokās. Ne tikai Ziemeļīrijas eh, pusē, bet arī um, Eiropas Savienības pusē. Un mums pēc vēl mans pēdējais eh, komentārs mūsu nākotnes attiecības. Būtu vietā atgādināt, kolēģi, mēs esam jauns parlaments, vairāk kā 60% no deputātiem ir jauniņi. Tādēļ ir svarīgi paturēt prātā to, ka Šis parlaments nekad nevarēs pieņemt tādu vienošanos vai līgumu ar Lielbritāniju, kur Britiem ir visas priekšrocības, kas izriet no privās tirsniecības un no tarifiem. Un, man liekas, eh, tā neievēra mūsu ekoloģiskos veselības un sociālos eh, standārtus eh, nākotnē. Tas nekādā gadījumā neies cauri. Un vēl vēlos jums uzsvērt vienu lietu. Es zinu, ka ir tādi briti, kas uzskatā, nu tie mm, eiropieši sarunas, sarunas beigās, tad viņi gan jau piekāpsies un atteiksies. Varbūt, ka tā, tā arī varētu notiek, bet nu, mēs neesam muļķi. Nu, mēs eh, nedrīkstam pāri mūsu pašu uzņēmumiem, mēs eh, aizstāvēsim mūsu eh, tautsēmniecību. Mēs aizstāvēsim mūsu vienoto iekšējo tirgu, un mēs nekad nevarēsim uh, pieņemt risinājumu, ko daži raksturo kā Singapūru pie Ziemeļjūras. Tas nekādā gadījumā nenotiks. Un vispēcot. Noslēgumā sacīšu, ka, nu, kā jūs zināt, kā Brexits sāk, sākās tā, ka Davids Kamerons tādējādi ar šī referenduma palīdzību mēģināja vienkārši aizlīdzināt plaisas, kas bija radušās konservatīvajā partijā, Torija partijā. Tā rezultātā sašķēlās Britu sabiedrība. Un mēs, kā Eiropieši, nepieļausim to, ka Brexits eh, izraisīs šķelšanos un nekārtības Eiropas Savienībā un eh, mūsu kopējā Eiropas projektā. Paldies! Paldies par Hofstadta kungam, un tagad aicinu Lamberta kungu. Lūdzu, priekšsēdētā kungs. Nu paldies, paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, mēs neizvēlējāmies Brexitu, taču mēs eh, akceptējam Britu elektorātu vairākuma izvēli. Un eh, mēs to darām labā ticībā. Mēs vēlamies eh, vest sarunas par mm, izstāšanos, kas ļautu mums sakārtot šo vienošanos, kas ļautu nodrošināt pēc iespējas labākus apstākļus Britiem un Eiropiešiem. Taču uh, Tas nekādā veidā neatbrīvo Britus no pienākuma, no dažādiem juridiskiem šķēršļiem, kas e, tos ierobežoja vairāk kā 45 gadus darbojoties Eiropas Savienībā. Tāpat arī ir jāatcerās par e, Lielās piekdienas vienošanos un par to, ka ir bijis konflikts, kas ir līdz zaudēt e, dzīvības vairāk kā 3000 cilvēku. Ir jāatcerās, ka Britu eh, parlamentā pārstāvji bieži vien izliekas, ka viņi ir aizmirsuši par šiem pienākumiem. Britu premjers kopsavilkumā varētu teikt, eh, ir pateicis Eiropiešiem, ka es jums te uzlikšu 500 km pārtraukumu vienotajā tirgu un nes neuzņemšos nekādus pienākumus eh, neizvērst eh, fiskālā un vīdes dempinga politiku pret Eiropas Savienību. Šāda veida attieksme nav akceptējama 27 mm, dalībvalstu vadītājiem un arī šeit eh, mm, parlamentāriešiem. Mums ir vajadzīga apņemšanās vest sarunas pār tālāko sadarbību. Ja notiks šāda izstāšanās bez vienošanās, tad tā radīs ļoti smagu realitāti, par ko mēs nedrīkstam aizmirst. Es vēlētos teikt tiem, kas priecājas par šādu iznākumu Lielbritānijā, ka ņemot vērā šādas perspektīvas valstu un valdību vadītājiem Eiropā nebūs nekādas izvēles. Tātad šeit ir runa par to, kas notiks, ja būs šāda izstāšanās bez vienošanās. Tas uzreiz ietekmēs vienoto tirgu, un 27 valstis noteikti vēlēsies iz, izvēlēties mazāko ļaunumu. Uzskatu, ka mums vajadzētu priecāties par to, ka mūsu grupā ir 11 britu deputāti. Šie eh, britu deputāti zina, kur ir viņu valsts intereses, un viņi zina, ka viņu valstī vislabāk būtu atrasties Eiropas Savienībā. Vēlos arī to teikt šeit. Tātad šeit ir runa par apvienoto karalisti un par to premjeru, kas mm, vēlas pagarināt uh, 50. panta eh, piemērošanu, un ja šāda vēlme tiks pausta, mums vajadzētu tai piekrist. Mums ir jādara viss, lai mēs varētu izmantot šādu iespēju. Paldies! Paldies! Un tagad aicinot Zanī kungu. Paldies, priekšsēdētā kungs. Es redzu, ka tiek Šajā parlamentā ar vien vairāk runāts par to, ka demokrātija ir apdraudēta, parlamenta deputāti tiek pakļauti garām lekcijām par to, kā ir jādarbojas demokrātijai, un to mēs dzirdam no dažādām pasaules malām atkal un atkal. Mums tas ir jādzird. Institūcijas arī saka, ka nelabprāt pieturās pie demokrātijas principiem, ka drīkst ne, ne, nepieļaut uh, pārstāvību un ka lēmumus drīkst pieņemt bez ievēlēto pārstāvju atbalsta. Tas ir tas, ko mēs šobrīd pieredzam, un arī rezolūcijā tas atspoguļojas, un lielāka daļa šī parlamenta politisko grupu parakstīja šo rezolūciju. Skatos uz šo rezolūciju, un šķiet, ka Brexits ir tikai tāds pagaidu risinājums. Mēs, manuprāt, tagad skatāmies uz referendumu kā uz demokrātiskās gribas paušanu un nevar to vienkārši atsaukt. Tas man pašam šķiet uh, nepieņemami, un tas attiecināms ne tikai uz Brexit kontekstu, bet daudz plašāk. Mēs varam atskatīties uz Eiropas Savienības neseno vēsturi. Ir daudz piemēru tam, kā Eiropas Savienībā šāda attieksme atspoguļojas. Institūcijas, piemēram, nedarbojas eh, pienācīgi gan Nīderlandē, gan Francijā. Piemēram, arī Grieķijas pilsoņi nobalsoja par to, lai eh, Briselē netiktu ļauts iesaistīties viņu iekšlietās, bet tas tika pārkāpts. Jā, tāpēc varam runāt par Lielbritānijas parlamenta darbības pārtraukšanu, bet tas notiek saskaņā ar Lielbritānijas likumiem, un tas ir saistīts ar rezultātiem. Atceramies tiešām referenduma rezultātus, tauta ir paudusi savu viedokli. Un šķiet, ka cilvēki, kuri nepatīk Eiropas Savienības institūcijām, šie cilvēki vienkārši netiek pieņemti. Viņi kaut kā pārveidoti, pārtulkoti. Un, manuprāt, Brexit skaidri parādīja, ka Eiropas institūcijas baidās. Institūcijas baidās no tā, ka Eiropas Savienība var zaudēt Lielbritāniju, un tas savukārt atspoguļo Eiropas Savienības uh, izdarītās kļūdas. Katrai valstī ir tiesības iet savu ceļu, un Tagad mēs redzam, ka īstenībā daudz labāk atrasties ārpus Eiropas Savienības. Lielbritānijas pilsoņi ir izdarījuši savu izvēli, un tāpēc es jūs lūdzu respektēt šo izvēli, kas ir izdarīta brīvi. To ir izdarījuši pilsoņi, un mēs nevaram vienkārši atkāpties no kādas pozīcijas un nevaram tagad apgalvot, ka Lielbritānijas pilsoņu pieņemtais lēmums mums nav pieņemams un ka tas būtu kaut kā pretrunā ar mūsu principiem. Šādas sarunas nav pieņemamas, tāpēc arī labāk būtu jums pārskatīt uh, savus principus, savus viedokļus un padomāt arī, kāpēc vispār kāda valsts, kādas valsts pilsoņa vēlas pamest Eiropas Savienību. Manuprāt, ir nepieciešams pārskatīt viedokli Es esmu nobežījies par to, kas šobrīd notiek, un es esmu vairāk nobežījies par Eiropas Savienībā esošo institucionālo un ekonomisko krīzi. Netik ļoti ar to, kas notiek apvienotajā karalistē. Šeit ir krīze. Eiropas parlamentā mēs redzam, ka politiskās grupas ir sašķeltas, ļoti fragmentētas. Un sanāca knapi savāktu vairākumu, lai varētu komisijas priekšsēdētāju ievēlēt, un pagaidām tur vēl nav pat politikas. Tas nav īsti veids, kā vēlas funkcionēt valsts, kur ir paudusi viedokli, ka tā ir savs ceļš. Tāpēc arī nedrīkst šos demokrātiskos principus pārkāpt. Lielas paldies, un tagad lūdzu vārā Ordena kungs. Uh, Priekšsēdētāja Kokungs, pirmkārt vēlos pateikties Žanklaudam Junkeram un Mišelam Barnie par viņu pozitīvajiem komentāriem, ko viņi pauduši šodien. Lielbritānijas valdība vēlas vienošanos, bet ne jebkādu vienošanos, bet tādu, ko varētu pieņemt parlaments un Lielbritānijas iedzīvotāji. Tas nozīmē, ka 31. oktobrī mums ir eh, jāiet prom. Mums vispār būtu bijis jā, jādodas prom daudz ātrāk, jau martā vai uh, novembrī, bet tagad šķiet, ka oktobrī būs tas termiņš, kurā mēs dodamies prom. Ja tas tā nenotiek, tad uh, Lielbritānija mainīsies režīms, varbūt cilvēku viedoklis mainīsies. Šāda ilūzija pastāv, bet tā nav pamatota. Kādas attiecības mēs vēlamies ar Lielbritāniju? Mēs vēlamies pozitīvas attiecības, uh, draudzīgas attiecības, uh, savstarpēji uh, izdevīgas attiecības, vai arī varbūt attiecības, kurās valda naids un neapmierinātību. Uh, Šobrīd jau ir dažāda veida vienošanās panāktas, un mēs esam parādījuši, abas puses ir parādījušas to, ka ir elastīga pieeja un ir mēģinājumi panākt vienošanos. Viss ir iespējams, ja eksistē politiskā griba. Lielbritānijas valdība ir skaidri pateikusi, ka Eiropas Savienības iedzīvotāji var palikt apvienotajā karalistē. Eh, daudziem cilvēkiem jau ir piešķirts nostiprinātais status, un joprojām cilvēki var pieteikties un iegūt nostiprināto statusu. Arī Eiropas Savienībai ir nepieciešams pieņemt šādu pašu pieeju Lielbritānijas pilsoņiem, kas dzīvo Eiropas Savienībā. Problēma, kas līdz galam vēl nav atrisināta, ir robeža starp īrijas republiku un Ziemeļīriju. Mēs esam ieinteresēti tajā, lai uh, uz īrijas salas valdītu miers. Lielbritānijas valdība ir ieinteresēta, Ziemeļīrijas iedzīvotāji ir ieinteresēti. Par robežu šeit nav runāts, bet ir jāatcerās par divām tradīcijām, kas eksistē īrijā, par divām kopienām, un atceramies, ka lielāka daļa uh, Ziemeļīrijas uh, iedzīvotāji ir uh, savienības piekritē. Viņiem uh, Viņi, viņi ir lepni par to, ka viņi pieder gan pie uh, Lielbritānijas, gan pie Eiropas Savienības. Tāpēc šeit būtu nepieciešama kāda radoša pieeja, lai varētu rast alternatīvu risinājumu, nevis uh, uh alternatīvu risinājumu šim uh, drošības tīklam, kas jau tika pieminēts. Manuprāt, par Hofstadta rezolūciju nav šobrīd neko papildinājusi. Mēs vēlamies, lai būtu Brexita vadošā grupa. Uh, kurā būtu pārstāvi, kas vadītos pēc demokrātiskiem principiem un o, lai nāktu klajā ar savām idejām, nevis atkal atkārtotu mantru, kas visiem jau ir apnikusi. Un ne tikai Lielbritānijas parlamenta palātas, bet arī Eiropas parlaments ir atbildīgs par rezultātiem. Kolēģi, e, visi no jums Eh, kas pārstāv pie varas esošās partijas. Runājiet ar saviem draugiem, un arī jums, Barniekungs, ir nepieciešams kaut ko panākt. Un pirms 17. oktobrī būs padomas sanāksme, eh, padomē ir nepieciešams izdarīt savu mājas darbu. Starp apvienoto karalisti un Eiropas Savienību var pastāvēt laba partnerība, kas nāks mums visiem par labu gadiem uz priekšu. Paldies! Širvelana kungs, lūdzu! Liels paldies, priekšsēdētāja kungs. Es esmu jauns deputāts parlamentā, un par Brexitu parasti runā, ka tas iznīcina impēriju. Tā ir Eiropas Savienība, par ko mēs runājam. Un Brexit ar savu politiku pagaidām ir panācis to, ka apvienotā karalista atrodas uh, politiskajā krīzē. Un šī politiskā krīze uh, iedzīvotājiem, uzņēmējiem, maziem uzņēmējiem radīs sekas, nopietnas sociālas sekas. Šāda politika nav Eiropas Savienības vai Lielbritānijas iedzīvotāju interesēs, un uh, Borisa Džonsona valdība uh, arī to skaidri zina. Un uh, to varētu saukt par tādu Operation Yellowhammer un salīdzināt ar Jamesa, Fon, uh, Jamesa Bonda uh, filmām. Uh, bet reāla situācija būs tāda, ka būs sociālā nedrošība, būs uh, uh pārtikas un medikamentu piegāžu trūkums, bet šķiet, ka valdībai tieši šāda politiskā stratēģija šķiet pieņemama. Pat ja tas ir galīgi nepareizs uh, ceļš. Un mēs šeit nerunājam par tā kaut ko abstraktu, kad mēs runājam par Brexitu ar vai bez līguma. Mēs runājam par to, ka, piemēram, Polijas vai Vācijas uh, medicīnas darbinieks, kas strādā šobrīd apvienotajā karalistē, nevar būt droši par to, ka viņš saņems uzturēšanās atļauju. Mēs runājam arī par to, ka pensionāri nav līdz galam pārliecināti par to, vai Lielbritānija turpinās viņiem maksāt pensiju, ja viņi turpinās dzīvot Eiropas Savienības teritorijā. Mēs varam arī iztēloties kādu ģimeni Belfastā, kas uh, vedot savus bērnus uz skolu, nevar būt simtprocentīgi pārliecināti par savu nākotni. Tātad, ja mēs runājam par Brexit bez līguma, tad ir jāsaprot, ka Lielbritānijas politiķiem ir kaut kas beidzot jādara. Dāmas un kungi, cienījamie kolēģi, mēs runājam par par demokrātiju. Mēs varam atcerēties eh, par to, kāda agrāk bija demokrātija. Atceramies arī koloniālo vēsturi. Atceramies tādus kā John Maynard Kingson vai arī Karlu Marksu. Bet es atcaucu šobrīd atmiņā, un tas ir kaut kas līdzīgs tam, ko teica Ferhofstata kungs. Viņš pieminēja Halku, kas ir komiksu uh, personāžs. Un Viņš centās iestāties par sociālajām tiesībām, un varam teikt, ka viņš bija tāds gudrs politiķis, un mēs Eiropas parlamentā esam par uh, demokrātiju, un mēs atbalstām to rezolūciju, kas šobrīd ir izstrādāta. Paldies! Tagad uh, skatos, nākamais ir Sinciča kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētā kungs. Mēs tagad runājam par Brexitu. Ir bijuši jau vairāki mēģinājumi, lai Lielbritānijas referenduma rezultātus padarītu par nederīgiem. Kādi ir iemesli? Tiek uzskatīts, ka varētu referendumu kādas 3-4 reizes atkārtot, eh, lai varbūt saņemtu vēlamo rezultātu. Vai tāda ir referenduma ideja? Tas tiešām padara demokrāti absurdu. Citēšu pārfrazējot Edvara Greigo, kas agrāk bija Lielbritānijas ārlietu ministrs. Viņš teica, ka attiecības, vienošanās, vārds, kas ir dots, tam visam ir jābūt kaut kādai vērtībai. Savādāk um, nav loģikas vispār turpināt strādāt. Tāpēc arī referendumam ir jābūt spēkā. Ir, referendums ir jārespektē. Referendums atspoguļo Lielbritānijas iedzīvotāju uh, vēlmes un uh, attieksme. Arī šeit man blakus sēž 29 cilvēki, kas ir par Brexitu. Un tās atkal atspoguļo Lielbritānijas iedzīvotāju patieso gribu nākotnē. Mēs varam sagaidīt uh, nopietnas not notikumus. Pirms dažām nedēļām Fanderlainas kundze runāja par ārlietu politiku un uzskata, ka ārlietu politika uh, ir jāievieš no jauna. Manuprāt, tas ir e, īsti neloģiski, jo nebūtu pareizi, ja uh, Eiropas Savienība diktētu Horvātijai vai kādai citai valstī par uh, kā tai rīkoties ar saviem kaimiņiem. Manuprāt, šāda federalizācija pilnīgi nav vajadzīga, tā ir jāpārtrauc. Eiroskeptiķi teiks, ka tas ir, uh, ka, ka tas ir bīstami, bet eiro fundamentālisms ir bīstams. Merkeles veids arī ir bīstams. Nav īsti, īsti iespējas pārdefinēt mūsu politiku. Brexit, es uzskatu, ir tikai sākums. Kas mums ir nepieciešams, ir, lai tās valstis, kas vēlas izstāties no Eiropas Savienības, varētu izdarīt to ātri. Paldies! Thank you. Uh... Lielas paldies, Lūdzu, Hibneres kundze. Priekšsarētāja kungs, cienījama deputāte, mēs eh, šobrīd diskutējām un ir paredzēts šodien balsot jau par piekto Brexit rezolūciju, un tas ir brīdis, kad eh, Lielbritānijas parlamenta darbība ir pārtraukta. Un es domāju, ka lielāka daļa no mums uh, uh, nav apmierināti ar to, ka Brexit notiek, bet mēs visi vēlamies, lai Brexit notiktu sakārtotā veidā. Mēs esam gatavi sadarboties, turpināt sadarboties ar Mišelu Barnie. Vienošanās, kas šobrīd uh, ir piedāvāta,